El señor presidente. En, eh, se reanuda sesión, señorías. El act... Dāmas un kungi, atsāksim sēdi. Vakardienas sēdes protokols jau ir jūsu rīcībā. Ja nekāda komentāra nav, pieņemsim. Uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts un pirmais darba kārtības punkts ir ieteikums otrajam